investīcijas, Eiropas tirzniecības ieguldījuma politika ārējā ietekme valstīs ārpus Eiropas Savienības. Un jā, mēs pierakstam arī brīvo mikrofonu. Lūdzu, Zahra Dilkungs ziņotājs. By... Paldies par man doto iespēju, ko pieņēma Startautiskās tirzniecības komiteja, Inta komiteja, pateicoties arī IMCO un DV komitejas. Um, sadarbībai. Šeit uh, mēs ziņojumā analizējam arī Eiropas Savienības tirzniecības un um, ieguldījumu politikas ārējā valst, uh, ietekme arī valstīs ārpus Eiropas Savienības. Tad, tad runājam arī par privātu un valsts sektoru, kas sadarbojas kopā. Es sniegtu dažādus uh, sabiedrības uh, pakalpojumus, infrastruktūras jomā. Um, Un citi projekti, piemēram, arī sociālajie pakalpojumi, veselības aprūpe un visbeidzot arī pavisam nesen e, šī ir projekti, kas tiek īstenoti arī inovatīvos augstos tehnoloģijas jomā. Ļoti svarīgi uzsvērt, ka Tās nav tikai prakses attīstītajās valstīs. Šādus pakalpojumus izmanto arī jaunatīst, attīstības valstis, privātie un valsts uh, projekti veido 20% no uh, investīcijām jaunatīstības valstīs. Šajā ziņojumā galvenokārt koncentrējamies uz divām uh, šo val, PPP privātu un valsts partnerību projektiem. Vispirms Eiropas Savienības intereses, veicināt Eiropas Savienības tirzniecības intereses Arī šie projekti lieliski iespēja Eiropas Savienības uzņēmumiem augt, attīstīties un rast eh, jaunus noieta tirgus. Ņemot vērā arī sarežģīto ekonomisko kontekstu, bezdarba rādītājus Eiropā, domāju, ka visi varam tikai eh, būt vienisprātis par to, ka eh, Eiropas Savienības uzņēmumi var attīstīties tad, ja viņi radīs noietu starptautiskos tirgos, mums ir jāizveido arī paraugu prakšu un veiksmu, veiksmu stāstu modeļi, mudināt, mudinot mūsu uzņēmums piedalīties privātajos un valsts partnerības projektos Jāizmanto arī šīs vienas pieturas aģentūras, lai uzņēmiem būtu arī vieglāk piedalīties šajos projektos. Tajā pat laikā ir vēl viens mērķis, vēl viena perspektīva, kas saskana mūsu attīstības programmu. Mm, tas ir ļoti būtisks jautājums, un es domāju, ka mēs arī varam veidot sinerģijas ar attīstības mērķiem, izstrādājot šos PPP projektus veicinātu infrastruktūras attīstību piekļuvu ūdenim. Finansējuma liela daļa nāks noteikti no privātā sektora, un šeit PPP var spēlēt svarīgu lomu. Ir arī sliktie piemēri dažās attīstības valstīs, kur PPP um, netika izstrādāti pietiekami efektīvi, bija pārāk smagnē birokrātija, pārāk gāri termiņi projektu īstenošanā. Uh, Tas ir vēl jo eh, svarīgāk eh, strādāt pie vienotas pieejas un risināt šos izaicinājumus. Es uzskatu, ka šis ziņojums var sniegt pozitīvu ieguldījumu, jāuzsver, ka šis ziņojums nerāda nekādu eh, mēģinājumu izstrādāt jaunu birokrātiju, jaunu likumdošanu, nē, nekā tam līdzīga. Ziņojums aicina Eiropas Sanības institūcijas pieņemt nepieciešamos soļus, rīkoties, uh, esošajā tiesību satverā, lai veicinātu uzņē, Eiropas Savienības uzņēmumu līdzdalību PPP projektos. Esam to izstrādājuši labas sadarbības garā, kur sadarbojas dažādas politiskās grupas un komitejas, un es ceru, ka arī Eiropas parlaments varēs to atbalstīt ar vairākumu. Lielas paldies! Septiņi deputāti vēlas izteikties. Lūdzu, Frats Lekas kungs. Merci beaucoup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 valsts privātai partnerībai trešajās valstīs būs pozitīva ietekme uz konkurētspēju, ražo, ražošanas attīstību, nodarbinātību Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības tirdzniecības politikai ir uh, jāstrādā tā, lai uh, Eiropas Savienības uzņēmumu rastu noietu tirgus ārpus Eiropas Savienības, mazinātu šķēršļus. Arī mazajiem vidējiem uh, Eiropas Savienības uzņēmumiem vajadzētu uh, spēt uh, ievērot nepieciešamos standartus standarts, lai rastu jaunus noiet tirgus. Tiesiskais atvērst valsts uh, uh, privātajām partnerībām būtu jāpadara ļoti skaidrs, lai tas pārskatītu, uzraudzītu kompetences iestādes, jāpēc nepieciešamie resursi, lai administrācijas arī varētu atbilstīgi izstrādāt šāda veida projektus īstenošanai šeit un ārpus mūsu robežām. Jāstiprina arī administrācija kapacitāte jauntiesības valstīs. Paldies, Marijas kungs. Pre. Marijas kungs, paldies priekšsēdētājs kungs. Vispirms jāuzsver to, ka Eiropas Savienībā ir jāizteno uh, attīstības un investīciju politikas koherence. Startautiskai konkurencei ir pavērti mūsu tirgu. Taču mūsu uh, uzņēmumi cieši ārvalstīs. Un no otras puses Eiropas Savienības uh, uzņēmumi jādarbojas saskaņā ar savu prasībām. Ir arī jāīsteno uh, ANO noteikumi uh, darba jomā gan Eiropas Savienības ietvaros, gan ārpus tā. Uh, jānodrošina, ka Eiropas Sanības līdzekļi nenotāk dažādiem daudznacionālajiem uzņēmumiem, bet gan veicina iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ja vēlamies eh, uzlabot situāciju attīstības valstīs, tad ir jā, jādzēš eh, eh, parādi, ir tie vienkārši jāsvītro, tie, kas ir banka, starptautiska investīcija bankai. Ja, paldies, nākošais runātājs. Es domāju, ka publiskā un privātā sektora partnerība var sniegt ļoti labas eh, rezultāts īpaši attiecībā uz modernām infrastruktūram, protams, ir arī negatīvi paraugi. Ir tādas situācijas, kas nav sniegušas ideāls rezultāts vai pat ir izraisījušas problēmas zināmos projektos. Komisāra kungs, lūdzu uzveriet šos pienākumus nopietni un paraugoties uz vienu projektu, kas ir jūras komisijas pārziņā, tas attiec uz Horvātiju, proti uz Istrijas maģistrāls izveidi. Horvātijā pamatojoties uz uh, Horvātijas valsts partnerību ar Francijas privātās sektoru uzņēmumu. Nav nekāda iemesla, kāpēc š šo maģistrālu nevarētu pabeigt, un es vēlos, lai jūs pats personīgi palīdzētu šī projekta virzībai, lai tas nepalikt vienkārši Eiropas Savienības dokumentu atviltnēs. Nākošais runātājs. Viegas kungs. Publiskajā privātās partnerības daudzām valstīm nozīmē kapitalistiskās integrācijas simptomu un pašreizējās krīzes iemeslus. Šis integrācijas modelis vienotā valūta. Tas viss ierobežo valstis īstenot valsts investīcijas Tas ir atkarīgs no lieliem uzņēmumiem, ne tikai saistībā ar lielajiem satiksmes infrastruktūras projektiem, bet arī tādās nozarēs kā veselība, izglītība un tā tālāk. Portugālē PPP skaits e, eksponenciāli pieauga. Taupības pasākuma attiecas uz dažiem, nevis lielajiem koncerniem, kuri arvien vairāk piesaista valsts līdzekļus. Ir ļoti svarīgi aizsargāt Eiropu no TTIP. Te ierobežot tādu instrumentu, nevis uh, spēcināt to, kā mūsu sabiedrības ķilniekņēmēji. What... Tā nav no kungs. Priekšsēdētājs kungs, kad izlasīšu šo debatu nosauku. Es tirniecības ieguldījumu politikas ārējā ietekme valstīs ārpus Eiropas Savienības. Es, e, protams, gaidīju, ka būs runa par negatīvo ietekmi uz uh, cilvēku dzīves kvalitāti. Bet tādas ir sejas ziņām, un, protams, tur ir visā runa par publisko un privātā sektora partnerību. Un jāņem vērā, ka apvienotā karalistē pieredze ir tāda, ka šāda partnerība bieži vien nedarbojas. Tas attiecas, piemēram, Lielbritānijas valsts um, veselības aprūpas sistēma NHS. Mums tad ir jāatceras, ka ir bīstam šāda pieejama Un ja mums jābūt piesardzīgiem, tomēr īpaši augstu vērtēja referentu, tā ziņā, ka viņš atzīst, ka šie lēmumi ir jāpieņem nacionālās dalībvalstīs pašās, tā saka Arnokums. Paldies, Rodrīgas Piņo kundze, lūdzu. Runātāji nav ieslēgts mikrofons. Intervengo como ponente en la sombra. Paldies, priekšsēdētāji Es izteikšos kā sociāldemokrātu grupas sēnu referenta un vēlos sākumā pateikties eh, referentam, kurš eh, izrādīja lielu sadarbību. Mēs kā sociālisti taču pārstāvam tiesiskās kārtības reformu, kuras rezultātā tiks samazinātie riski, kas saistīti ar transatlantiskajiem tirniecības nolīgumiem. Mūsuprāt, var izvēlēties PPP eh, tikai tādēļ, lai grāmatvedības ziņā eh, būtu labi skaidri, taču patiesībā ir jāizvēlās šāda sadarbība, jo tā ir visefektīvākā. Riskiem ir jābūt caurskatāmiem. Mēs nekad nedrīkstam pieļaut PPP, kuras ietveros spēļņu tiek privatizēta un zaudējumi tad paliek valsts ziņā. Šie visi aspekti ir jāņem vērā, privatizējot uh, publisku pakalpojumu, tādēļ nepieciešams skaidrs, caurskatāms tiesiskais ietvers, kas paredz arī intervences šādos projektos. Paldies! Tomašiņš kundze noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa ir jāmēģina izstrādāt augstu kvalitātes publiskie pakalpojumi Eiropas Savienībā un arī sadarbībā ar starptautiskiem partneriem, lai uzlabotu eh, vienai mūsu nu, galvenajām prioritēm jābūt mūsu līdzpilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Un kā to panākt? Mums ir atbildi jārīkojas ar nodokļu maksātāju līdzekļiem un arī jāatbalsta privātais sektors, kas īsteno visiem pieejams pakāpums. Uh, jāpopulizē publiskā un privātā sektora partnerība Eiropas Savienība un ārpus tās. Šāds modelis partnerības valstīs ir uh, ieguvums arī maziem vidējiem uzņēmumiem, kas paplašinātu savu darbību un savu eksportu. Tāpēc vēlos aicināt komisiju, ņemot vērā visus tirnesības nolīgumus, kas ir mūsu rīcībā, nodrošināt vienlīdzīgas noteikums mūsu uzņēmumiem iepirkuma līguma ietvaros un arī veicināt privātā publiskā sektora partnerību. Hogan kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es šeit pārstāvu komisāri Malstrēm, tirzniecības komisāru. Vēlos pateikties referentam Zahradilkungam un starptautiskās tirzniecības komiteja par tās ievaram ieguldījumu šeit ziņojumā. Ziņojumā uzcelt, izcelt publiskās un privātās sektora partnerības nozīmi. Tā ir liela gan Eiropas Savienībā, gan arī attīstības valstīs, ar kurām sadarbojamies. Eiropas investīcija politika veicina publisko un privātā sektora partnerību trešās valstīs un arī veicina tālāku tirgu pavēršanos Eiropas Savienības uzņēmumiem. Eiropas komisijas mērķis ir uzlabot, eh, nodrošināt godīgs noteikums arī mūsu sadarbībai ar trešām valstīm. Jāveicina publiskā un privātā sektora partnerība trešās valstīs. Komisija mm, augstu vērtē paustos, eh, paustās pašai ziņā. Sniegšu piemērus. Pirmkārt, publiskā un privātā sektora partnervarēdzēja inovatīvas risinājums un arī īstenot eh, sarežģīts projekts sabiedrības interesēs. Tas attiec uz īpaši kapitāla intensīvām nozarēm. Otrakārt, sadarbības ar publisko un privāto sektoru veicina arī inovācijas un ā, attīstību, veicina konkurētspēju, arī tiek treškārt veicināta eh, mazo video uzņēmumu līdzdalība publiskā privāta sektora partnerībā. Un ceturtkārt, Eiropas Savienības uzņēmumiem ir tad pieeja valsts eh, iepirkuma trešās valstīs, un tas veicina sinerģijas starp Eiropas Savienības dalību valstīm un trešo valstu uzņēmumiem. Tālāk attīstības valstīm ir vienreizēja iespēja attīstīties tālāk. Komisija augstu vērtēja eh, referenta atsaucas eh, ziņojuma projektā uz vēl esošajām problēmām jānodrošina, lai ilgtermiņu projektu ietvaros eh, veicinātais investētais finansējums eh, būtu auglīgs un lai tas nepaliktu bez rezultāta. Komisija turpinās nodrošināt to, ka um, vislabāk tiek izmantots publiskā un privātā sektora partnerība. Malstrēms kundze, kā jau minēja, ir atbildīgā komisāra pateicos, deputātiem pateicos, referentam pateicos, priekšstādātājiem. Paldies, turpin priekšsēdē debats. Nu,